Vispirms pieņemsim darba kārtību. Iebildumu nav. Uzskatām par pieņemtu. Protokoli ir izdalīti visiem deputātiem. Ja neviens neiebilst, uzskatām protokolu par pieņemtu. Protokols sanāksmē, kas notika 26. februārī. Tālāk priekšsēdētāju paziņojumi. Sveicam jauno administratūri Klēru. un izturieties pret viņu jauki. Klēra ir no Francijas, pirms pētī viņa strādāja eh, politikas eh, departamentā un FEM komitejā. Tāpat informēju jūs, ka uzklausīšana par tiesībām izteikt lūgumrakstus notiks 23. jūnijā no rīta. Nākošā pētī sanāksme notiek 4.5. maijā un eh, Bundestāga eh, pārstāvji šajā dienā mūs apmeklēs, piedalīsies vicepriekšsēdētājs eh, Timermans. Tās notiks 5. maijā pulksten trijos. Ceru, ka būs klāt daudzi no jums šajās abās svarīgajās um, diskusijās. Uz tikšanos ar Timermani piedāvāju izteikties koordinatori, pēc tam eh, pirmā runātāja kārta, pēc tam brīvais mikrofons. Vai viss piekrīt? Par citiem jautājumiem eh, nekas sakāms nav pārēj pie koordinatoru lēmumiem, kurus mēs tikko uh, izrunājām. 4.5. māja darba kārtība ar izmaiņām ir pieņemta. Grozījumi tiks, pieņem, tiks izsūtīti jums rakstiskai apstiprināšanai. Spānijas lūguma raksti tiks skatīti jūnijā vai jūlijā, ņemot vērā to, kā e, Spānijā notiek vēlēšanas. Tālāk sociāldemokrātu pieeja par Lībē ziņojumu par stāvokli vidusjūrā, eh, ziņoju atzinumu gatavo sociāldemokrāti. 23. aprīlī bija jāiesniedz iebildumi deleģētajam aktam par ECI regulu un ir tikai viens izņēmums, kur lūgumraksts tika uzskatāms pār iesniedzam, un mēs sniedzam iesniedzējiem papildus divu mēnešu termiņu. Mēs esam eh, daudzus jautājumus izskatīšu koordinatoru sanāksmēs, atgriezīšos pie tiem vēlāk par uh, faktu konstatēšanas vizītēm runājot. I'll, I'll get the information in the right order just in a second. Sakārtošu informāciju par faktu konstatēšanas vizītēm. Šī gada beigās būs viena. Spānija ir iekļauta. Papildus tam koordinatori vienosies uz kuriem doties. 2016. gadā mēs būsim brīvāki, lai tiktos ar pilsoņiem dalībvalstīs, un e, cerams, ka notiks e, vismaz trīs faktu konstatēšanas vizītes, un tas notiks saskaņā ar visu politisko grupu vēlmi, lai mēs varētu vairāk tikties ar pilsoņiem un mazināt klai, pla, Eh, plaisu starp pilsoņiem un institūcijām. Ir saņemti pieteikumi atvērt no jaunu lūgumu rakstu no deputāta Valensas, un tas notiek jauno petī vadlīniju ietvaros, ko mēs runā, izrunāsim nākošajā sanāksmē. Tāpat uh, ir. Uh, piedāvājums no jauna atvērt jūgendam lūgumu rakstu, un tas notiktu Bundestāga kolēģu klātbūtnē. Tālāk par zaļo pieteikumu atvērt lūgumu rakstu 15.03.13 tika pieņemts lēmums to no jauna neatvērt. Par pētī portālu runājot, sekretariāts ehm, ņems vērā stāvokli un nāks klajā ar priekšlikumiem par projektu. Tālāk Velsas parlamenta lūguma rakstu komisijas pārstāvja mūs apmeklēs jūnijā, kas būs papildus pievienotā vērtība, un es arī piedāvāju koordinatoriem, lai mēs kā lūgumrakstu komiteja katru gadu organizētu tikšanos ar valstu parlamentu lūgumrakstu komisijām. Tālāk. Eh, pilsoņu iniciatīva par 30 km ātrumu stundā uz ielām, kur mēs izlēmām nerīkoties. E, pētījums no politikas departamentā. Uz šo jomu citi pētījumi netiecas. Tas arī viss. Mums bija auglīga diskusija koordinatoru sanāksmē. Un tagad mēs varam pāriet pie septītā punkta. Septītais punkts ir balsojums pār atzinumu ieteikumam pār tētip. Ceru, ka balsošanas kartas jums ir. Ievietojiet tās balsošanas iekārtās vārds Margaritājiem. Es jau teicu koordinatoru sanāksmē. Manuprāt, šīs ziņojums ir skatīts nepieņemamā veidā grozījumi nav iek, e, viscauri nav iekļauti un pat nav iekļauti īpa šajā balsojumā. Kas nozīmē to, ka ja jūs nesastāv nes, tad, ja jūs nesat eh, kompromisa ietvaros tād, jums ir tiesības iesniegt savu grozījumu. Ja tas ir papildinošs, tad tas ir jāliek uz balsojumu. To var, protams, noraidīt, bet vienkārši grozījumus ignorēt, lai tie pienācīgi netiktu atspoguļoti balsošanas listē nedrīkst Domāju, ka 101. grozījums vismaz ir jāliek uz balsojumu, bet lai nākotnē mēs rīkotos pienācīgi šajā parlamentā, lai nera grozījumi ir jāatspoguļo balsošanas listēs un jāliek uz balsojumu. Šeit bija runa par 100 pirmo balsu eh, grozījumu, kas attiec uz fosilajām degvielām, kas vienkārši ir izslēgts no balsošanas sarakstiem. Atļaušos lemt par procedūrām mūsu komitejā. Jūs varat lūgt atsevišķu balsojumu, ja jūsu balsojums nav eh, pretrunīgs. Un tagad ķersimies pie balsošanas. Vēl viens par eh, procedūru. Sociāldemokrātu vārdā te ir mutisks grozījums par 12. punktu Un sociāldemokrātu vārdā gribu pateikt, ka mēs esam pret šo mutisko grozījumu. Lūdzu, piefiksējiet Albiolī kundze, lūdzu. Ļoti īsi. Piekrītam sacītajam, tas ir arī mūsu gadījums goē mūsu grozījumi nav atspoguļoti, mēs vēlamies, lai tās tiktu, lai tie tiktu likt uz balsojumi, tie nav pretrunīgi grozījumi, kas nav iekļauti grozījumos, un mēs piekrītam sacīt teiktajam. Okay, so you ask for a separate vote? Bet jūs vēlaties atsevišķu balsojumu, lūdzu, jums tas būs. Can I now proceed to the vote? Varam balsot, sākt balsot. Valences ziņojums, pirmais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais par pret Dalīts balsojums pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Sestais par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas noraidīts.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 11. grozījums, pirmā daļa ar mutisko grozījumu. Mutiskais grozījums tika noraidīts. Tad balsosim par pirmo daļu, kas par pret. Šķiet, ka jābalso tomēr elektroniski pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidz. Sākam balsot. Okay. PPP has two. Tautas partijai divas balsis par daudz. In this context there are two. Tieši šajā kontekstā divu ir par daudz. Tagad ir pareizi. Beidzam balsot. Noraidīts. 11 par, 15 pret, noraidīts. Otrā daļa. Sākam balsot. Sākam balsot elektroniski. Otrā daļa, 11. grozījums. Second part. Si, si, second part, second part. Yes, yes, yes. Yeah, yes, second okay. part. Yeah. Second part. <laughs> the, the second part, the second part. Otrā daļa. Sākam balsot. Otrā daļa - sākam balsot. Esat nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 18 balsis par, 12 pret. 13. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 14. par, pret, atturas pieņemts. 15. par pret atturas pieņemts. 16. par pret pārbaudīsim elektroniski. 16. grozījums sākam balsot. 17. grozījums par pret atturas pieņemts. 18. kas par pret atturas pieņemts. 19. par pret atturas noraidīts. Number 20 in favor. 20. Noraidīts. 21. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 22. par. Pret. Atturas. Pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divdesmit trešais par. Pret. Pārbaudām. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 24. pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts pārbaudām. The vote is closed and it's carried. Pieņemts. 26. par pret atturas pieņemts. 28. par pret pārbaudām jo jūs eh, svārstāties. Sākam balsot. Koordinatori varētu norādīt. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. par pret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 pret atturas pieņemts. 34. par pret pieņemts. 35. par pret atturas pārbaudām. Jūs Eh, nerū, nerīkojieties konsekventi. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 36. par pret atturas noraidīts. 37. par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 atturas, domāju, ka noraidīts. 42. pār. Jūs gribējāt pārbaudīt 41. sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts.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 Izskatās, ka pieņemts pārbaudām. 44. sākam balsot. Visi, vai visi nobalsojuši, beidzam balsot. 22 pret. Jums ir jānorāda. 45. par. Pret atturas noraidīts. 46. par pret atturas noraidīts. 47. par pret atturas izskatās, ka noraidīts. Pārbaudām, sākam balsošot. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Četrdesmit astotais par pret atturas noraidīts. Kompromiss viens par pret atturas pieņemts. 54. pār 54. pār pret atturas noraidīts. Nesakiet nē, pieprasiet pārbaudīt, sākam balsot. Piecdesmit ceturtais, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 55. pār, pret, atturas, noraidīts. 56. pār, pret, atturas, pieņemts. Nesakiet nē, lūdzu, pieprasiet pārbaudi. Sākam balsot. Piecdesmit sastais. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss numur divi par pret, atturas, pieņemts. 58. Pret, atturas, domāju, pieņemts. Pārbaudīsim. 58. Sākam balsot. Pārbaudām 58. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. Pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 62. Pār. Pret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 66. pār pret atturas noraidīts. 67. pār pret, manuprāt, noraidīts. Beidzam balsot. 68. par pret pieņemts. Trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. 86. grozījums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 Manuprāt, noraidīts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 88. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 89. par pret atturas pieņemts. 90. par pret atturas pieņemts. 91. 90, eh, pret atturas pieņemts. 92. par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. Zaļie pieprasa atsevišķi balsojumu par 101. Par? Pret? Atturas? Noraidīts.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 Ja tiek pieprasīts pārbaudīts, tad e, 104. ir jāpārbauda. Beidzam balsot. Noraidīts. 105. Against abstentions Pieņemts 106. Atturas pieņemts. 107. Pret atturas noraidīts. Pārbaudām, sākam balsot. 107. Beidzam balsot. Pieņemts.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 atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 112 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 113. padaļām, pirmā daļa. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa. Pret atturas noraidīts. Pārbaudām Beidzam balsot. Pieņemts. Simtu četrpadsmit par, pret, atturas, pieņemts. 116 par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. Un tagad kopīgais balsojums par atzinumu kopumā elektroniski. Sākam balsot. Vēl visi nav nobalsojuši. Turpinām balsot. Pieņemt. Paldies. Paldies referentiem pāriem pie nākošā balsojuma.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 22. par pret, par, pret, atturas, noraidīts. 23. par, pret, atturas, noraidīts. Pārbaudīsim, balsojam elektroniski par 23. Sākam balsot. 23. grozījums. And it would be good if, if uh, coordinators would būtu labi, ja koordinātori uh, skaidri norādītu, kā, kādu balsojumu viņi vēlas. Es arī esmu šīs komitejas deputāti, man arī jāzina. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas noraidīts. Nu, pieņemts, saka priekšsēdētāji, pieņemts. 32. grozījums par pret, atturas, pieņemts. Sastais kompromiss par pret, atturas, pieņemts.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

pret, atturas, pieņemts. 53. par, pret, atturas, šķiet pieņemts. 54. par, pret, atturas, pieņemts. 51. par, pret,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 pret, atturas, pieņemts. 66. par, nē, tas atskrīt. 66. 67. Okay, the request by the Green. Zaļie vēlas, lai būtu balsojums par 66. papildinot to ar papildinājumu. Kas par 66. Un zaļiem šķiet, ka te vēl ir kaut kas, par ko nebija runa. Kas par? Pret? Atturas? atturas. Pārbaudīsim elektroniku. 66. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 67. Kas par? Pret atturas pieņemts. Astotais kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 68 par pret atturas pieņemts. Devītais kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 70. par. 70. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 72. par, pret, atturas, pārbaudīsim balsojot elektroniski. 72. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 76. par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. 79. par pret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 pret, atturas, pieņemts. 83. par, pret, atturas, pieņemts. 87. par, pret, atturas, pieņemts. 88. atkrīt, 89. par, pret, atturas, noraidīts. 90. par pret, atturas, noraidīts. 91. par, pret, atturas, noraidīts. 92. solidāde lūdzu. Tu ņems? Priekšsēdētājs kundze, es gribu uzdot jautājumu. 82. atkrita, jo 50. tika pieņemts. Un es domāju, ka 55. tika pieņemts tādēļ, nu, būtībā mums nemaz nevajadzētu balsot par šo otru. Jā, jums ir pilnīgi taisnība. To izņemsim no balsojuma saraksta. 92. 92. par pret atturas pieņemts. 93. par pret atturas pieņemts. 95. par pret atturas pieņemts. 96. par pret atturas noraidīts. Vai kāds vēlas pārbaudīts. Par 96. lūdzu balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vote... Beidzam balsot. Pieņemts. Pieņemts. 97. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Balsosim elektroniski. 97. lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar nelielu balsu vairākumu. 98. par. Pret. Atturas noraidīts. 99. par pret atturas pieņemts. 100. grozījums par pret atturas pieņemts. 101. par pret atturas pieņemts. 102. par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss grozījums par pret pret, atturas, pieņemts. Simt ceturtais par, pret, atturas, pieņemts. Simt piektais par, pret, atturas, pieņemts. 106. grozījums par pret atturas pieņemts. Un tagad par atzinumu projektu ar grozījumiem balsosim elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts gandrīz vienbalsīgi. Sveicu referentu. Liels paldies jums! Dear colleague. Godātie kolēģi, balsojums prasīja vairāk laika nekā bija paredzēts, tāpēc eh, nekavēsimies, pievērsīsimies lūgumrakstam, ko iesniedz Pauls Štefans par iespējamu, par, ko iesniedza apvienība Ferāina Liebens Raumatiktāla 1004. lūgumraksts pagājušajā gadā. Es ļoti priecājos, ka Pauls Štefāns šodien ir šeit, un jūs mums piedāvāsiet PowerPoint prezentāciju, un pēc tam došu vārdu komisijai. Atvainojiet, ka jums bija jāgaida balsojuma dēļ, bet tagad jūs redzat, kā notiek mūsu darbs lielākoties. Lūdzu, 5 minūtes jums. Thank you. Paldies. Sākumā mm, sveicu jūs. Mani sauc Pols Štefans un es esmu uh, Federālās Austrijas ministrijas atzītas vidas apvienības Liebnes Rauma vadītājs. Runa iet par, ce, par sūdzību par ceļu B147 starp Brunau in un Štālvaheni. Projekta uh, plānošana ir pabeigta un tā būs paralēla iela, uh, paralēls ceļš B147. Šo projektu politiķi sadalīja piecās daļās. Un uh, tagad strādā arī slīdītes. Šī tehnika. Līdz ar to uh, pamatoja, ka vides atbilstības pārbauda saskaņā ar AFP līgumu 2000 nav nepieciešama, jo tiek fragmentēts šis ceļš. Pirmais ceļa nogrieziens ir 9 km, un šis ceļa nogrieziens tiks sadalīts trīs nogriežņos. Atbilstoši Eiropas kopienu tiesas jurisdikcijai, dalīšana daļās tiek piemērota uh, un tā tiek apiec pā vidas saskanījotības pārbaudas plāns atbilstoši UFLP NK 2000 dzīvojumu likumam. Un mērķis ir līdz 2018. gadam savienot A94 ceļu no Bavārijas ar A1 un A10 Austrijas pusē. Uh, un radīsies jauns ātrgaitas uh, autoceļš, starp, mm, kas uh, ies arī par ļoti biezi apdzīvotu reģionu. Uh, vidas pārbauda uh, netika veikta, uh, un, respektīvi, uh, tur, kur veikta, tā pārsniedz visas robežu vērti, vērtības. Uh, kopumā aptuveni 40 km B147 uh, ir uh, ļoti biezi apdzīvotā reģionā un arī uh, Matiko uh, vieta tiek sadalīta pavisam pa vidu. Vides ietekme ir ļoti būtiska, apdraud cilvēku veselību, kas dzīvo šeit, un apdraud nākotnes paauģu veselību. Netika veikts vidas atbilstības projekts, kā mēs vēlējāmies, bet gan ļoti fragmentēts. Uh, Un redzam, ka ekoloģiskā ietekme ir uh, jau sarežģīta un uh, ar um, turpmākajiem soļiem vēl tikai tiks pastiprināta. Atbilstoši uh, jugita, uh, jurisdikcijai Braunau uh, štalvāšana uh, Vācijas un Čehijas daļā jāveica. Tas atbilstu UVP G2000 likumam. Vai uh, saturs ir atbilstošs šai lietu kārtībai, tas netika pārbaudīts. Un mēs kā vides apvienība nemaz nevaram spērt kādus soļus atbilstoši. Pēc tam mēs nesaņēmām nekādu informāciju pirms šī projekta īstenošanas, lēma pieņemšanas. Un atbilstoši Orhus konvencijai ir tiesības mums vērsties dažādās tiesās, taču tas netiek pilnīt, pildīts. Tāpat arī netiek iesaistīta sabiedrība, pieņemot lēmumus par vides jautājumiem atbilstoši ārhus konvencijas sastajam pantam. Mums nav nekādas pieejas. Un uh, projekta sekas ir sekojošas apdraudējums veselībai. Uh, skaļums, gaisa, gaisma būtiski paaugstinās. Miljons 500 tūkstošu kubi kvadrātmetru aramzemes un pļavas tiks iznīcinātas šalšen vieta ar 3000, apdzīvotā vieta ar 3500 iedzīvotājiem tiek sadalīta daļās. Uh, plūdu riski paaugstinās, gruntsūdens krājumi tiek apdraudēti, un ieguvums nekādā veidā nav samērojams ar izmaksām. Skatīt, piemēram, profesoru Makūnu pētījumu 2015. gada janvārī to veids Tehniskā universitāte Vīnē, un tikai 20% no šīm ceļiem tiks pozitīvi izmantot. Un mūsu lūgums. Uh, Lūdzu, uh, ievadiet pātrinātu procedūru. 4. jūlijā jāsāk būvdarbi, un mums nav nekādas iespējas uh, kaut ko darīt. Lūdzu, uh, aicinot Austrijas federālo valdību un Austrijas reģionālās valdības veikt vides atbilstības uh, pārbaudi visa ceļa garumā un uh, arī uh, pārbaudīt šo ceļu nepieciešamību starp Vāciju, Austriju, Čehiju. Un atgādiniet Austrijas republikai, ka jāievēro Austra Orhus konvencija, un a, mums jābūt tiesībām, kādas ir šajā konvencijā a, fiksētas. Visām citādi mēs esam pilnīgi bezpalīdzīgi. Un varbūt jūs varētu palīdzēt mums a, sastādīt modernu a, satiksmes koncepti, kas integrētu arī pastāvošos ceļus. Lūdzu, palīdziet mums, lai mūs uh, uzklausītu ne tikai Eiropas Savienības parlamentā, bet arī Austrijā, respektīvi uh, Austrijas uh, augšaģionos. Un uh, Ja šie ceļi tiks izbūvēti, mēs saskarsimies ar negatīvo ietekmi, bet būtībā runa iet par to, ka politiķi neievēro um, noteiktu likumu. Un, kā jau teicu, vidas pārbauda ir veikta, un uh, demokrātiskie procesi līdz šim nav bijuši ievēroti. Lūdzu, palīdziet mums uh, lai uh, likumi tiktu ievērot. Un paldies, ka uh, šī lūguma rakstu komiteja vispār pastāv, un paldies, ka jūs uh, uztverat mūsu sūdzību nopietni, tā ir jauna pieredze, un tā ir ļoti pozitīva. Paldies uh, par uzmanību, un lai jums šodien vēl veiksmīga diena. Stefan, for coming here, for traveling all the way here, and for sharing with us your views. Paldies, ka esat kopā ar mums un dalāties savos viedokļos, un tagad ar prieku došu vārdu. Eh, komisijas pārstāvim Markam Oliveram Haikamam. Lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies arī eh, lūgumrakstu iesniedzējiem par viņu skaidrojumiem. Un es gribu teikt, ka šo lūgumrakstu mēs saņēmām tikai vakar un lūdzu saprotiet, ka mēs nevaram tādu noslēdzošu pozīciju jums prezentēt. Eh, pirmā pārbauda parāda, ka pielikumi logumrakstam ir nozīmīgi un mēs detalizēti to analizēsim. Logumraksta iesniedzējs ir divas lielas jautājumas ierosinājis. Pirmais jautājums ir, kā viņš saka, šī fragmentācijas taktika, salāmī taktika, es varu piekrist tam, ka uh, saskaņā ar Eiropas kopienas tiesas uh, spriedumiem tas tā ir, un var teikt, nu, protams, ka ja kopējais projekts tiek uh, sadalīts uh, vairākos daļu projektos, lai apietu um, dažādu pienākumu veikšanu, tad tas nav atbilstoši. Un, lai mums būtu līdzīga uh, izpratne, tad uh, uzreiz paskaidrošu, kāda ir mūsu izpratne. Austrijas likums paredz to, ka 10 km ir uh, šī robežvērtība, kad jāveic vidas atbilstības pārbaude. Izņēmums ir, ja ir kādas citas zināšanas par projektu zināmas, un ir jāievēro arī kumulatīvie aspekti. Lūgumrakstie sniedzējs raksta vēlreiz, ka kopējā uh, plānošana projektam ir noslēgta, ir gatava. Un mūsu jautājums ir, kā tas dokumentos atļaujās eh, tiek atspogļots tas, ko mēs redzam vai saprotam no dokumentiem. Tas ir 150 eh, eh, km, trīs daļās sadalīs, pirmais projekts sadalīts atkal trīs daļās, un tas, ko saprotam, ka no šīm trīs apakšprojektu daļām, uh, Pirmā eh, ir saņēmusi atļauju, otrā ir atļaujas izsniegšanas fāzē, un trešā vēl nav sasniegusi šo fāzi. Nu, ja saskaitām visu to kopā, tad nav sasniegta šī uh, robežvērtība. Un papildus visam vēl vēros norādīt uz to, ka ja otrs projekts eh, telpiskā sakarībā tiek plānots, tad katrā gadījumā uh, vēlreiz jāpārbauda, vai uh, kumulatīvi arī pirmais jau apstiprinātais projekts uh, var, ja to jāietver šajā kumulatīvajā uh, apkopojumā. Komisija, kā jau teicu, pārbaudīs detalizēt jautājumus un rakstveidā iesniegs uh, tās pozīciju. Otrs punkts, ko iesniedz lūgumrakstu iesniedzējs un kas ir ļoti interesants, tas ir uh, uh, pārmetums, ka Arhus konvencija Austrijā netiek pilnībā īstenota un ievērota. Viņš um, šeit raksta, ka viņš ir vides apvienības vadītājs atbilstoši Austrijas likumiem un mūsu izpratnē viņam. Ne, viņš nevar prasīt uh, šādu konstatācijas procedūru. Un negatīva atbilde Pret to var, varētu vērsties vidas apvienība tiesā. Un tas ir tas īpašais šajā situācijā, kurā esam, ja nav tāda negatīva atzinuma. Lūdzu, labojiet, ja es nepareizi saprotu situāciju, tad jums arī nav iespējas kā atzītam vidas apvienības priekšsēdāju vai vidas apvienībā pret to vērsties. Uh, Un uh, pirms tādas uh, apjomīgas uh, pārbaudas varētu, es gribu uzvērt, varētu tā, ka šeit ir um, kāds, kāds trūkums, kas, ko Austrijas likumdevējs varbūt nav tā vēlējies radīt. Tādēļ jautājums ir sekojuši, nu, vai ir uh, noslēdzoši tādi, tāds atzinums uh, par uh, atļaujas izsniegšanu, vai tas tā ir. Un otrs jautājums ir, vai jūs domājat, ka jūs vērsīsieties tiesā pret to? ka, jums, ka jūs nevarat pieprasīt šādu konstatācijas procedūru, un papildus tam mm, norādīšu uz to, ka pat laban pret Austrijas republiku tiek skatīta prasība Eiropas kopienu tiesā par līdzīgu jautājumu. Protu jautājums vai negatīva atzinuma pieņemšana ir saistoša procesā pēc tam, vai persona, par kur ir pieņemts šāds uh, lēmums var vērsties pēc tam tiesā. Lēmums būs drīz. Tieši precīzi nevar pateikt, kad, bet nu ceram, ka EK, Eiropas kopienas tiesa lems un ka būs skaidrs, cik tālu ir šāda pieeja iespējama. Un mēs pārbaudīsim šo jautājumu. Un cerams, ka. Uh, varējām palīdzēt jums, un uh, paldies priekšstādājs kundz, un paldies arī lūgumrakstu iesniedzējiem. Thank you very much. And now I... Paldies, un tagad dodu vārdu kolēģiem. Beker kungs vispirms. Un paturiet prātā, ka mēs esam ļoti iekavējuši darbu. Ja jums noteikti nav jāuzstājas, tad to nedariet, jo mēs jau esam pusstundu iekavējuši. Bekerkungs, divas minūtes. Dank. Paldies, priekšstādātājs kundze. Komisijas pārstāvis lūguma rakstiesniedzējs man ir jākonstatē sākumā, ka šeit jautājums ir ārkārtīgi steidzams, jo būvniecības sākums ir plānots pēc pāris nedēļām, respektīvi mēnešiem. Tādēļ lūguma rakstu komitejai gribu teikt paldies, ka ir pieņemts mans lūgums par uh, ārkārtīgi ātri izskatīšana un nesaprotu to, ka komisijas pārstāvis runā par to, ka tikai vakar ir saņēmis dokumentus. Un es domāju, ka šī situācija ir jānoskaidro steidzām. Lūdzu, skaidrot situāciju un visādi citādi. Lūguma raksts iesniedzēja pārmetums tas, ka vidas atbilstības likums tā neievērošanas fakts ir jāpārbauda komisijai. Uh, Un paldies komisijas pārstāvim, ka viņš neatsaucās tikai uz vēlo dokumentu saņemšanu vakar, bet gan, ka deva skaidrs, skaidru informāciju un vienkārši neteica, man nebija laika to izskatīt. Tā kā būvniecība būs tik ātri paredzēta, ir jādarīkojas ļoti ātri. Uh, Jo, ja, ja nav sakots vidas atbilstības likumam, tad ārkārtīgi ātri jāievad atbilstošie soļi. Un ja tas tā nebūs, tad skaidrojums ir pašsaprotams. Tas ir jautājums, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs. Vai uh, iestādi ievēro uh, vai apiet likumu. Tādēļ ārkārtīgi ātri jāprasa Austrijas iestāžu atbildi. Paldies! Pieter, jā? Jā, uh, Pēters Jārs, nu, turpināšu Bekara kunga teikto. Nu, varbūt, ka tā ir tāda Austrijas īpatnība. Mēs jau runājām par uh, uh, slēpošanas trasi, kur arī trasi bija sadalīta gabaliņos, un mēs gribējām, lai tas tā nav. Nu, nevaram teikt, ka viss ir bijis nepareizi, bet mans jautājums ir tāds, komisija pareizi konstatēja, ka pirmie desmit kilometri neko mēs nevaram darīt. Ja Austrijā saka, neviens neplāno vairāk neko būvēt, nu vismaz būtu jāpārbauda tagad. Uh, Austrijas atbildīgo personu, vai jūs vēlaties vairāk, plašāk ceļu būvēt nekā desmit, jo viņi sāks būvēt ar desmit kilometriem, nākošo, nākamos desmit plāno, un viņi saka, ka nav nekādas sakarības. Un tikai kopumā šim projektam ir jāgaida 4. jūlijā to sāks, un nu, tad būs ārkārtīgi uh, uh, neveiksmīgi, ja ar otro daļu tikai uh, tiks apturēta būvniecības sabiedrība, to arī nesapratīs. Līdz ar to komisija jā, jājautā, ko jūs darīsiet, jo ir absolūti steidzami nepieciešama atbild no Austrijas. Nobody else that have taken vairāk neviens ne. That we keep the petition open. Tātad lūguma raksts tiks skatīts un mēs uh, pieprasīsim informāciju no Austrijas iestādēm. Mēs to varam ļoti ātri izdarīt. Un visātrākais veids ir kontaktēties ar pastāvīgo pārstāvniecību šeit, Briselē. Vai mēs varam to paveikt, vai lūgumrakst iesniedzējs jūs esat eh, apmierināts ar šo rezultātu? Paldies jums! Vai ir kaut kas, ko jūs vēl gribētu piebilst? Vai viss ir labi? Atvainojiet, jā, redzu. Un uh, vēl komisijai uh, es varu iesniegt plānu, kur viss jau ir uh, uh, iezīmēts visi apvadu ceļi ap uh, Zaltsburgu arī, kas nozīmē, ka ne tikai šie apvadu ceļi tiks būvēti. Nu, ir, ir visi šie dokumenti. Uh, un bez 2010. gadam to varēja mājaslapā atrast un pēc tam vairs ne. Tas ir skaidrs. Mēs mudinām jūs runāt ar komisijas pārstāvi šeit un tūlīt, un mēs versīsimies uh, pastāvīgajā Austrijas pārstāvniecībā. Paldies! Nākamais lūguma raksts. 18.33 čērsvītra 2013 iesniegušas Gizela Urbāna un Gabriela Mencele un runa ir pār izmēģinājumiem ar dzīvniekiem. Lūdzu, kur ir lūguma raksts iesniedzējas? Lūdzu, apsēdieties, došu jums uzreiz vārdu piecām minūtēm. you, could we get started? Vai jūs varētu lūdzu sākt pēc iespējas ātrāk? Jūs gribat parādīt uh, video? Augstgadotā priekšsēdētājs, kundze, lūgam rakstu kontei, cienītas dāmas un godātie kungi, man sauc uh, Gizele Urban, pārstāvu uh, apvienību. Uh, apvienību. Un 2014. gadā es skatīju šo um, lūgumrakstu, ko personīgi iesniedzām Briselē pagājuši gadu, gads ir pagājis, un daudzi dzīvnieki ir. Uh, nonāvēti un ļoti cietoši. Mēs pā, esam pārliecināti, ka dzīvnieku eksperimenti morāli nav a, uh, a, uh, atbalstāmi un ne, nepieciešami a, uh, zinātniski ir efektīvi. A, testēšanas procedūru piemēri, piemēram, Klodrais un Andrē Menaša attīstītie. Piemēram, par vīvis sekcijas presrelīzi, kas ir publicēta šajā dokumentā. Tiem, diemžēl tie nav apstiprināti, bet arī eksperimenti ar dzīvniekiem nekad nav apstiprināti. Ik desmit sekundes Vācijā mirst kāds dzīvnieks. Uh, eksperimentos. Gadā tie ir 3 miljoni, Eiropas Savienībā aptuveni 12 miljoni dzīvnieku. Un nezināmie skaitļi ir daudzkārt augstāki. Aptuveni 58 tūkstoši cilvēku tikai Vācijā katru gadu nomirst no blaknēm. Mm, ir lietojot medikamentus, kuru, uh, kuri ir izmēģināti uh, eksperimentos ar dzīvniekiem. Uh, tas ir ceturtais augstākais um, nāves iemesls. Un nav jau jābūt zinātniekam, lai zinātu, ka eksperimentu rezultāti ir attiecināmi tikai uz atbilstošo uh, sugu. Un ja mēs padomājam un izvērtējam situāciju, tad uh, ir jāsaka, ka uh, secinājums var izdarīt tikai uz individu, ar ko ir eksperimentēts. Un cilvēka apziņa ir pieetiekama. Uh, uh lai zinātu, ka tas, kas ir izmēģināts ar žurkām, nevar tikt vienkārši pārnests uz cilvēkiem. Mēs parādīsim jums īsu filmu, to uzņēmu pirms 34 gadiem. Jūs zinat, ka e, es likumi nosaka to, ka ne tikai grauzēji, bet arī negrauzēji var tikt izmantot. Tie var būt primāti vai minicūkas, bet arī suņi. Suņi ir tie dzīvnieki, ar kuriem testē pesticīdus, un šajā gadījumā runa iet par, dzīvn, par kaitēkļu apkarošanas līdzekli trimetrilfosfātu. Tagad parādīsim jums filmu.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 Obviously we have technical problems. Izskatās, ka ir tehniska problēma, bet mēs tik tiešām esam jūsu pieteikumu izskatījuši. Komisija ir, iepa, eh, komiteja ir iepazinusies ar visu jūsu sniegto informāciju un eh, ja jūs varētu tagad eh, beigt uzstāšanos, tad es pēc tam dotu vārdu komisijas pārstāvim. Ich möchte den Film trotzdem. Bet es uh, tomēr uh, pastāstīšu par uh, filmu, kas, uh, ko nevarējām parādīt. Uh, laboratorija Šveicē uh, izmēģināja kaitēkļu apkarošanas līdzekļu trimetilfosfātu, un pieci dzīvnieki tika testēti, un filmā parāda, cik brutāli uh, šie uh, mierpilnie dzīvnieki tiek. Uh, ar viņiem tiek eksperiments. Viņus sagrābi, liek viņiem norīt tabletes, stat, atsevišķie etapi, kādas izcieras dzīvnieki tiek parādīti, un suns nevar piecelties, mirst krātiņā, mēģina pakustināt asti. 151. dienā uh, nomirst, ar kādu pamatojumu šiem dzīvniekiem liek tik šausmīgi ciest, un vai nav nemorāli uh, dzīvu, uh, dzīvību uh, noindēt. Uh, pārbaudot uh, pat labam spēkā esošanos notiekumus rīč, biocīdu direktīva ES uh, regula 544 2011 par pesticīdiem un jaunās pārtiks direktīva Eiropā parāda, ka prasības datu vākšanai nevienmēr atbilst aktuālajiem zinātnes un tehnoloģiju sasniegumiem, jo aptuveni ir zināms vairāk nekā 40 eh, alternatīvās metodas eh, SO līdz eh, līmenī. Jā, bet mūsu iepriekšējais runātājs arī uzstājās nedaudz ilgāk. Nē, tā tas nav. Nu jā. Punkte und das Vorgänger durfte viel länger reden. Ich bitte dich, noch ein bisschen zu Ende reden zu dürfen. Vai mēs nevarētu lūdzu uzstāties uh, līdz beigām? Tas ir ļoti svarīgi, bet mani kolēģi strādāja pie šī lūgumraksta. Mēs to ar to esam uh, iepazinušies. Diemžēl video nebija iespējams noskatīties. Vai mēs tagad varam dot vārdu komisijas pārstāvim, pēc tam kolēģiem un pēc tam jūs, jums būs noslēdzošās piezīmes. Un ja tā tas ir, tad es dotu tagad vārdu Karīnai Kiljanai no komisijas. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Mēģināšu iekļauties atvēlētajā laikā. Un pēc pirmās uzklausīšanas jau mēs esam snieguši atbildes. Bet tagad es gribētu koncentrēties uz trim aspektiem, ko skar lūguma raksts, kurus mēs uzskatām eh, par dzirdību dzīvniekiem kā zinātnisku modeli, dzīvnieku pieejamību testēšanai, tā skaitā toksikoloģijai un datu prasībām Eiropas Savienībā attiecībā uz e, e, rīča. Pirmkārt, ka, e, kategoriskais apgalvojums, ka dzīvnieks nevar tikt izmantot e, kā modelis uh, Eh, cilvēku interesēs neatspoguļo zinātnes atklājumus, un tas ignorē vismaz simtu gadu medicīniskos pētījumus, kas ir ļoti lielā mērā balstīti uz pētījumiem, kas veikti ar dzīvniekiem, parādot to, ka zināmā mērā Un ļoti svarīgi ir tas, ka dzīvnieki var tikt izmantoti modelēšanai cilvēku interesēs. Neviens nenoliedz to, ka uh, šādas darbības nav perfektas par visiem simt procentiem, ir ļoti būtiski to saprast un ierobežot, un jaunās tehnoloģijas, kas ir ieviestas zinātniskajos pētījumos, ir krietni pavirzījušas uz priekšu izpratni par molekulārajiem mm, mehānismiem, par uh, tiem veidiem un mehānismiem, kā darbojas eh, preparāti, lai varētu eh, mazināt dzīvnieku izmantošanu. Tomēr visas jaunās tehnoloģijas un mehā, mehānismu zināšanas, ko mēs iegūstam mums dod fragmentētus attēlus, kurus mēs pagaidām mēs vēl nespējam pilnīgi integrēt kopainā par to, kas notiek organismā, tāpēc zināmā mērā būs jāpatur spēkā izmēģinājumi ar dzīvniekiem tuvākajā nākotnē. Uh, Atsevišķos gadījumos ir alternatīvas um, pieejamas medicīnā, mēs uh, tās izmantojam aizvien vairāk, lai izmērītu ķīmisko vielu toksisko ietekmi, mēs attīstām jaunas metodas in vitro un uh, Eh, pieejas, kas ir balstītas uz, kas ir datorizētas, lai varētu izvērtēt ķīmisko vielu iespējamo ietekmi. Taču zinātnieku vidū vienprātības nepastāv, ka mēs varam pilnībā atteikties no testēšanas ar dzīvniekiem. Tāpat arī komisijas uh, dienesti regulāri sagatavo ziņojumu šajā sakarā. Mēs esam pētījuši gan vienkāršākus vietēji raksturu izpausmes, kā ādas izsitumi un citas vai acu apsārtumi, bet tajā pašā laikā mēs nevaram Eh, balstīties tikai uz in vitro metodēm. Ies, lūgumrakstu iesniedzēji atsaucas uz programmām un projektiem, kas ir sagatavoti un apgalvo, ka tie tiek izmantoti savienotajās valstīs. Tas ne visai pareizi un pilnībā atspoguļo projektu raksturu, tie atrodas pētnieciskajā etapā, lai varētu gūt nepieciešamās zināšanas par ķīmiskām vie vielām un daži no tiem tiek, tiks izmantoti kā skrīninga rīki, atsevišķām ķīmiskām vielām. Un tāpat savienotajās valstīs dzīvnieki aizvien tiek izmantot testēšanai, un noteikumi ir līdzīgi. Komisijas pasākumi šajā jomā ir aprakstīti sākotnējā atbildē, un Es negribētu tagad tos aprakstīt detalizēti vēlreiz. Tas attiecas gan uz rīču, gan citiem likumdošanas tekstiem. Mēs regulāri aktualizējam mūsu likumdošanu, tiek veikta analīze un nereti lūguma rakstu iesniedzēju, ies, iz, iesniedzēju izmanto novecojušus tekstus, jo uh, rīč eh, likumdošana tiek aktualizēta ņemot vērā pēdējos eh, rezultātus. Tas pats attiec uz citām jomām, kā piemēram pesticīti, kur datu prasības tiek uh, nepārtraukti aktualizētas, modernētas. Paldies! Turpina priekšsēdētāja, jūs ļoti precīzi visu norādījāt un paldies par uzstāšanos. Es saprotu, ka tas varētu būt kā pamudinājums iesniedzējiem ieskatīties tajā, ko dara e, komisija. Un tagad es dodu vārdu kolēģiem. Pirmā ir Margarēta Aukē. Paldies! Es darbojos kolēģijā Dānijā, kas pētīja izmēģinājumus ar dzīvniekiem, un esmu ie, iemācījusies to, ka, ja tiek ievēroti ESAO noteikumi, un mums ir arī attiecīgs līgu, likums par izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, un ja jūs izpildat visus noteikumus, tad var izvairīties no dzīvnieku ciešanām. Pie, piemēram, e, precāpju līdzekļu pār um, testi. E, te pretruni ir, nu, protams, rodas arī tāpēc, ka jo vairāk dzīvnieku, jo labāk var zāles testēt. Un otrs Eh, ražotājiem nekas nebūtu pret, ja mēs tiktu vaļā no dzīvnieku, eh, pa, no pa, izmēģinājumiem ar dzīvniekiem, jo šie izmēģinājumi ir ļoti dārgi. Uh, eh, uh, ASV ir, ir likumi, kas, uh, kas pasargā uh, šos tos, kas veic šos izmēģinājumus, un nekas tāds mums Eiropā nav. Ja kaut kas jauns tiek pārbaudīts, kāda jauna sastāvdaļa, jūs nezināt, kādi, ef, kāds efekts varētu būt, un jūs nevarat mums pārmest, ka mēs esam ražotāju pusē, jo tā nav. Un vēl Nesen Dānijā tika veikts ļoti interesants pētījums par uh, vielām, kas ietekmē endokrīno sistēmu. Un mēs esam arī guvuši ļoti skaidrus rezult, uh, rezultātus par to, cik šādas vielas ir bīstamas. Un ja mums nebūtu šo uh, rezultātu par izmaiņām ar dzīvniekiem, uh, mēs, mēs esam atklājuši eh, bīstamību, kas pastāv attiecībā uz vīriešu reproduktīvo sistēmu. Ies, iespējas vai ietekme tika konstatēta, un tā ir pilnīgi skaidra. Un tas bija iespējams izmantojot, to noteikti bija iespējams izmantojot dzīvniekus. Tiek iesaist, tiek izmantotas arī žurkas dzīvnieku izmēģinājumos. Pīter Jāra. Pēters Jārs tagad. Eleonora uh, uzstāsies pirms jums. Lūdzu, Eleonora, jūs. Lūdzu, lūdzu. Es gribēju pavisam īsi izteikties. Es atbalstu lūgumu rakstu pilnībā. Esmu pateicīga jums, ka jūs šo problēmu uh, piedāvājat apspriešanai. Tā ir ļoti nozīmīga, smaga problēma. Tāpat mēs zinām, ka tika noslēgta pilsoņu iniciatīva par vivisekcijas aizliekšanu, un šis uh, jautājumu loks būs arī mūsu uzmanības centrā turpmākajā laikā. Šajā, ar šajā jautājumā mums jābūt ļoti uzmanīgiem un piesardzīgiem, un iespējams, ka būs rīč regula jāpārstrādā saskaņā ar šo regulu izmēģinājumi ar dzīvniekiem ir pieļaujami un atļauti, kaut gan alternatīvas piedāvā daudz efektīvākas. Alternatīvās metodas ir daudz efektīvākas un labākas. Un novērtēšanas testi nav notikuši, nav zinātnisku pierādījumu, ka zinā, izmēģinājumi ar dzīvniekiem ir efektīvi. Ļoti liels ķimikālī skaits tiek pārbaudīts. Uh, un, bet tikai ļoti neliels daudzums zāļu iziet pilnīgi visu procedūru no sākuma līdz galam. Tā ir tāda barbariska prakse un ir pretrunā progresam un attīstībai, kādu mēs to vēlamies. Šī problemātika skar mūsu veselību un dzīvnieku labturību. Tas ir ētisks jautājums. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Pirmā piezīme lūgumrakstu iesniedzējiem, ja mēs diskutējam par lūgumrakstu lūgumrakstu komitejā, tad uh, deputāti atzīst, ka tā ir nozīmīga problēma, ar kuru politiski nodarbojamies. Visādi citādi uh, lūgumraksti, kuros varam dot tikai atbildi, uh, uz tie tiek ļoti ātri noslēgti. Un komisija palīga teikumā teica arī to, ka nu, ir dažādas organizācijas, kas ar šiem jautājumiem darbojas. Uh, ir situācija mainījusies, nu vismaz pēdējos 20 gados, lai mēģinātu neizmantot dzīvnieku eksperiments, attīst jaunas tehnoloģijas, šūnu līmenī politiski tiek risināts jautājums par to, kā eksperiments ar dzīvniekiem var, nu, ja ne pilnībā noslēgt, tad nu vismaz ierobežot. Un komisija teica arī, ka viņi pārbauda juridisko bāzi rīča regulēju Un es domāju, ka šeit ir šis kompromiss. Ja nevar pilnībā izslēgt eksperiments ar dzīvniekiem, tad vismaz to skaitu minimāli uzturēt. Un lai nevajadzētu vēl dažādas papildu mēģinājumus veids, jo daudzi eksperimenti, kas jau ir veikti, tiek atkārtota veikt vai šajā lielajā Eiropā, nu ne jau visās vietās ir jāveic šie eksperimenti, tos var vienā vietā veikt un izmantot jaunās tehnoloģijas. Un es gribētu pats arī teikt, nu, ja jau šūnu līmenī uh, pamana, ka uh, viela ir kaitīga vai nāvējoša, nu nevajag jau vēlreiz to izmēģināt uh, ar dzīvnieku. Nu, tas ir tāds vienkārši piemērs. Tādēļ es domāju, ka jūsu rīcībai ir jēga, politiķi to saprot un politiķi mēģina uh, ikdienas dzīvē rast uh, kompromisu un pie tā arī strādājam. Priekšstādājs man strikt raugās, man jābeidz. This is... Paldies. Šis, jau... Šis jautājums ir svarīgs. Un varam arī jums pateikt, ka 11. maijā šeit būs publiska uzklausīšana par pilsoņu iniciatīvu. Tā tiks arī pārraidīta um, un tā būs veltīta vivisekcijas izbeigšanai. Mēs esam uzklausījuši komisijas pārstāvi un arī deputātus un aicinu jūs sakot līdz šai uzklausīšanai. Mans uh, priekšlikums ir slēgt šo lūgumu rakstu. Nākamais solis būs uzklausīšana. Paldies, ka jūs šodien bijāt šeit. Novēlu jums veiksmīgi tikt mājās. Es ceru, ka jūs varēsiet arī mazliet apskatīt Briseli. Tagad mums bez kavēšanās jādodas uz priekšu. Ernesto Soho iesniedzis lūgumu raksta numuru 0570-2013 par korupciju Rumānijā. Lūdzu, 5 minūtes jums. Was, äh, darf ich nochmal unterbrechen? Was ist mit unserer... Un kas ir tagad ar mūsu lūgumu rakstu? Kas būs ar mūsu lūgumu rakstu? Kas notiek ar mūsu uh, lūgumu rakstu? Kā tagad turpināsies ceļš? Jā, mēs jūs uzklausījām uzklausījām komisiju un kolēģi ies ar šo informāciju uz uzklausīšanu, tā būs e, plaša uzklausīšana. Jūs lūguma raksts bija noderīgs mums visiem, lai varētu turpināt dialogu, e, kas notiks pēc tam. Paldies! Un tagad ar prieku dodu vārdu mūsu nākošajam iesniedzējam, kas ir Ernesto Soho. Lūdzu, paldies eh, priekšsādātājiem. Izklāstu Soho kunga lūgumu rakstu ņemot vērā viņa veselības stāvokli, jo viņš atrodas ārstēšanās procesā Eh, ko ir izraisījusi īpašumā atņemšana Rumānijā eh, no lēmējiestādu uz puses eh, pēc slepenas vienošanās starp justīcijas iestādēm. Šodien Soho kungs ir zaudējis visu, ko bija investējis Rumānijā, visu savu īpašumu, kopumā 2 miljonu eiro. Soho kungs ir piedalījies vismaz 11 juridiskās procedūrās, un ir ļoti grūti to visu izstāstīt piecās minūtēs. Rumānijā Stohokungs 2000. gadā izveidoja koka apstrādes firmu. Kāra Severin reģionā, kas ir viens no vis E, trūcīgākajiem reģioniem. Praktiski no paša sākuma e, viņu krāpa Rumānijas tirzniecības palātas pārstāvji e, pēc slepenas vienošanās ar turpmākajiem uzņēmumu administratoriem. Tad, kad Soho kungs atklāja šīs anomālijas 2000. gadā, viņš uzsāka juridiskas procedūras, bet tās tika nereti viltotas, viņš nereizi netika uzaicināts piedalīties, dokumenti tika viltoti, piemēram, kā kā piemērs ir pro, pilnvaras atsaukums apot, apostilizēts, ko neņēma vērā, jo direktors it kā to nesot parakstījis un atzina pavisam kaut ko citu policijas priekšā, jo Eh, pamatojot to, ka viņš par to esot saņēmis 24 tūkstošus eiro, lai eh, spriedums būtu pretējs. Eh, Soho kungs nevarēja piedalīties procesos un procedūrās, jo viņš netika uz tām uzaicināts vai tika aicināts nepareizā veirā Eh, gadījumā, kāds tika nozakti 4000 eiro, policija noslēpa sūdzību atvilktnē un pēc tam to nevēlējās atklāt. Pēc tam atbildīgie um, prokurori um, vēlākos gadījumos tika notiesāti par um, krāpšanos. Um, viens no prokuroriem prokuroriem tika atcelts no amata. Arī cits vēlāk tika atcelts no amata. Tā, šis, šie ir tikai daži gadojumi. Uzņēmumu reģistrā netika publicēti tie uh, teksti, kas skaitēja administratoriem, bet tikai tie, kas tos veicinājusi. Šķiet, ka galvenā problēma ir tā, ka Sohokungs nevēlējās maksāt eh, kukuļus ne tiesai, ne policijai, ne prokuratūrai. Eh, Sohokunga prasības regulāri tika uh, apturēti tiesu iestādēs. Tas viss saskarā ar ko Eiropas komisijas ziņojumiem par cīņu pret korupciju tajos gados Rumānijā. Soho kungs ziņoja par šiem korupcijas faktiem 2004. gadā tā laika premjera kancelējā. Vēlāk šis premjers tika notiesāts par korupciju. Tāpat jāatgādina atgādina, ka pirms iestājas pret procesā bija izveidot trīs struktūras, lai kontrolētu korupciju. Tur visur vērsās Soho kungs, tāpat arī korupcijas apkarošanai tika, Rumānijā tika um, virzīti daudzi um, liels finansējums 2009. gadā, trīs gadus pēc pieteikuma saņemšana, Timšvāras tiesā atbild, ka ir uzsākti trīs procesi, bet izmeklēšanas net, nenotiek. Tāpat e, nekas nenotiek arī pēc Spānijas vēstnieka darbībām, un visnopietnākais ir tās, ka tās notiek iestāšanas procesā. Visbeidzot, Soho kungs uzrunāja Eiropas parlamentu, lai tas apliecinātu, ka šie notikumi ir radušies korupcijas rezultātā, kas notika tajos gados uh, Rumānijā, un ka iespējā nesaņemt legālos aizstāvības, ir skaidrs pārkāpums 20. un 47. Eh, pantam Eiropas eh, pamattiesību hartai, kā arī norāda uz tiem trūkumiem, kādi ir bijuši korupcijas novēršanā eh, Rumānijā, un visbeidzot Eh, jautā, ko darīt Eiropas pilsonim, kad tiek eh, aizliegta viņa pieeja justīcija citā Eiropas eh, valstī. Pārkāpjot līgumus, paldies, Garsīs kungs turpina priekšsēdētāji, pārstāvot Soho kungu, un tagad dod vārdu komisijas pārstāvim. Bonjour. Paldies, vai jūs man dzirdat? Priekšsēdētājs. Iesākumā vēlos pateikties um, par iesniegto lūgumu rakstu. Uh, man ļoti žēl um, zaudēto līdzekļu un vispiedzīvotā, bet kā jau tas ir norādīts iepriekš, komisija no kompetenta nevar E, iesaistīties sūdzībās, kas neatiec uz e, Eiropas Savienības tiesību pārkāpumu. E, šajā sakarā tā nav tiesīga uzsākt darbības pret Rumāniju, taču mēs ar sapratni izturamies pret šo gadījumu, kā arī pret citiem gadījumiem, kas parādās regulāri. Kā jūs pieprasāt savā lūgumrakstā, jā, ir komisijai jāveic monitorings korupcijas ziņā Rumānijā, tad mēs to īstenojam, tas notiek regulāri, attiecībā uz tiesu sistēmas reformu un eh, antikorupcijas likumiem Rumānijā caur sadarbības un pārdar, eh, pārbaudas mehānismiem. Šie mehānismi Rumānijā tika ieviest ieviešana iestājas laikā 2007. gadā, lai Rumānija varētu īstenot tiesu reformas un cīnīties pret korupciju. Un šis mehānisms vērtē paveikto ņemot vērā vairākus kritērijus komisijas dienesti vairāk kārtas, vairākas reizes gadā apmeklē Rumāniju, piedaloties vairāku valstu speciālistiem, lai redzētu, e, cik liela virzība ir panākta cīņā pret korupciju, e, tiesu reformās, un katru gadu tiek sagatavot ziņojums un attiecīgi ieteikumi Rumānijas valstī. Pēdējais ziņojums ir sagatavots šī gada janvārī, kur tiek konstatēts, ka 13. gadā panāktais progress ir pastiprināts 14. gadā, Prof, eh, šo pozitīvo tendenci pastiprina arī augstāka profesionālas līmenis un pastiprinās cīņa pret augsta līmeņa korupciju. Tajā pašā laikā pastāv viedoklis, ka progress ir jākonsolidē, lai tas kļūtu neatgriezenisks un ir nepieciešams cīnīties pret vispārīgo korupciju, taču problēmas apjoms ir tāds, ka ir vajadzīga regulārāka pieeja. Kopumā eh, panākts ir daudz korupcijā. Pastāv aptuveni 800 cilvēku pagājušajā gadā ir notiesāti eh, par korupciju, tā skaitā kā jau jūs nosaukt, teicāt ministri, tais, tāpat arī deputāti, tiesneši, problēmas pastāv un darāma daudz, ir daudz. Komisija turpina Rumāniju atbalstīt šajās reformās. Tāpat par monitoringu runājot un ekonomiskajām politikām un Eiropas semestri ietvaros, Eiropā doma iz, um, sagatavo ieteikumus Rumānijai, taiskaitā, kā cīnīties pret korupciju, jo, kā jau jūs sacījāt, tas skavē valsts ekonomisko attīstību. Un attiecīgi mēs arī sekojam progresam. Finanšu regulā un regulā par struktūra fondiem ir paredzētas kontrols un audita procedūras gan iekšējas, gan ārējas, un ja tiek mm, konstatētas sistēmiskas problēmas vai krāpšanās gadījumi, tad maksājumi var tikt samazināti vai pārtraukti, un tā tas regulāri notiek. No manas puses tas aptuveni ir viss, ko es varu šobrīd izstāstīt. Paldies! Un tagad dodu vārdu kolēģiem vispirms Isaskuna Bilbao. Paldies! E, sveicam Ernesto Soho un viņa pavadošās personas. Es pieprasu uh, vairāk stingrības no komisijas, lai notiktu pilna izmeklēšana attiecībā uz pamatiesību pārkāpumiem e, e konkrētam cilvēkam un lai nodrošinātu viena cil, e, kat, ikvienas personas tiesību ievērošanu. Ļoti labi, ko jūs izstāstījāt, bet tas neatbild uz to, ko šobrīd pieprasa konkrēta persona no, no šīs komitejas. Ernesto Soho no eh, uzņēmēja un, plau, eh, un eh, plaukstoša biznesmeņa ir kļuvis par atkarīgu no sociālas palīdzības. Viņa izputēšanas iemesls nav saistāms ne ar tirgus apstākļiem, ne ar sliktu pārvaldību, bet šis gadījums ir saistāms ar to, ko mēs jau zinām. Rumānijas parādās izcelta sarkana komisijas ziņojumos tā, tādās organizācijās kā Human Rights Watch, ņemot vērā augsto korupcijas līmeni, tiesu patvaļu un tā tālāk. Komisija šo valsti ir pakļāvusi stingrai uzraudzībai un ir pieprasījusi neatkarīgas aģentūras izveidošanu, kas pārbaudītu iespējamos interešu konfliktus un neatbilstības izpildu struktūrās un lēmēja iestādēs kā arī lai apkarotu korupciju un it īpaši vietējā līmenī. Šī informācija attiec uz 2012. gadu. Jūsu nosauktais dokuments apstiprina, kā notiek progress. Bet šeit mēs runājam par Soho kunga izpucēšanu, par faktiem, kas notika gad, desmit gadus iepriekš, kad situācija bija daudz sliktāka, tad šodien es sagaidu no komisijas skatā uzņemas izmeklēt šo, to, šo konkrēto gadījumu, jo tas varētu būt labs piemērs, lai varētu uh, Eh, dot iespēju citiem tūkstošiem personu, kuriem nav bijis iespēja vērsties šajā komitejā. Un tagad uzrunāju mūsu eh, komitejas eh, pārstāvēji norāda, ka Rumānijas pastāvīgā pārstāvniecība norāda, ka nav pietiekami daudz norāžu, lai varētu izmeklēt korupciju konkrētajā gadījumā. Komitejas locekļiem norāda, ka Soho kungs ir ieradies ar pilnu dosie šajā komitejā kur mēs redzam, ka ir dokumentēts ik viens solis, kas, ko varēja īstenot piecās minūtēs viņa advokāts, un to nevarēja izprast to, kur negribēja to redzēt. Mēs nedrīkstam pievērst acis, to saku arī komisijai. Šis ir piemērs piramīdai, kura pastāv Eiropā ar tik daudziem pilsoņiem, kuri turpina ciest. Nav pietiekami pietiekam eh, runāt par vispārīgu uh, progresu tiesu sistēmā. Mēs šodien runājam par konkrētu gadījumu, par Resto Soho. Paldies! Paldies! Itur gaisa kungs, lūdzu runājiet īsi. Nevairāk kā 20. Paldies priekšsēdētājiem! Es redzu, ka lūgumrakstu komitejā nekas nemainās, jau desmit gadus šeit es strādāju. Vispirms apsveicu sveicu kolēģus, bijušos kolēģus, ierēģus šajā mm, komitejā kur mēs zinām, kā ir gājis ar daudzajiem lūgumrakstiem, un priekšsēdētāji šeit mēs saskaramies ar Eiropas pilsoņu lūgumrakstu, šajā gadījumā no Spānijas, kas atspoguļo eh, personisku traģēdiju viņam ekonomiski un uzņēmēju darbības ziņā. Soho kungs nav saņēmis atbalstu no sistēmas, kam bija jābūt uh, tiesiskai, taisnīgai, kā demokrātiskai, kā ikvienā Eiropas valstī. Turklāt, kā norādīja kolēģa Bilbao Barandīka, ir vairāk nekā pietiekam pierādījumu tam, kā ir pārkāptas viņa Eiropas pilsoņu tiesības. Šodien priekšsēdētāji Sokokungs ir cietušais. Rītā tas var notikt ar citu uzņēmēju, jebkuru Eiropas pilsoni kurš eh, strādātu Rumānijā. Tāpēc ļoti īsti priekšsēdētāji. Pēc tam, kad esmu visu uzklausījis, norādu komisijai, ka ir ļoti liela pretrunā eh, tajā, ko saka komisija. Komisija apgalvo, ka tā nav kompetenta, lai mm, iesaistītos šajā tematā, taču pēc tam eh, jūs teicāt, ka mēs skaidrojam visu, ko darām Rumānijā, un sākat skaidrot, kā skaidrs, ka Rumānijā notiek izmeklēšana, ka ne viss ir pilnīgi skaidrs, un attiecīgi ņemot vērā jūsu Rumānijas apmeklējumus, tur būtu jāiestrādā arī šīs, šis te lūgumraksts, un tieši to arī pieprasa Sohokungs šajā publiskajā uzklausīšanā. Un tāpēc eh, noslēgumā priekšsēdētāji lūkšu vairākas eh, lietas no lūguma rakstu komitejas. Pirmkārt, lai turpinātu uh, darbs pie šī lūguma raksta. Otrkārt, aicināt Rumānijas lēmējas tādas ierasties lūguma rakstu komitejā, kā tas notika iepriekšējos gados, kad es strādāju šajā komitejā. tādu valstu pārstāvi kā, no, kā Spānija, kā Dānija, kā Grieķija, kuru valstu, kuru pārstāvi ieradās sniegt paskaidrojumu saistībā ar līdzīgu tematu, ko skatām šodien. Treškārt, priekšsēdētāji pieprasīt no Eiropas komisijas skaidru atbildi attiecībā uz šodienas argumentiem un kas eh, neietu tajās pašās sliedēs, kā tas notiek Rumānijā. Ceturtkārt, priekšsēdētāji nosūtīts no, pre, no sava vārda vēstuli Rumānijas lēmējiestādēm. iestādēm valdības un tiesu iestādēm, lai skaidrotu to, kas notiek lūguma rakstu komitejā, mūsu bažas par Sohokungu un kā bez jebkādām šaubām mēs turpināsim sekot šim jautājumam, atstāsim to atvērtu, lai redzētu, kā ir jābeidzas šim tematam pēc Rumānijas atbildes. Bet priekšsēdētāji nav pieļaujami slēgt šo lūgumu rakstu līdz brīdim, e, kamēr tiek saņemts skaidrojums no Rumānijas lēmēja stāžu puses e, Soko kunga e, lietas sakarā. Paldies! Paldies! Vēl trīs runātāji būs, un tas būs arī viss. Ribeira kungs, Martēna kungs un Teri Brahasa kungs, Teri Kabrasa kungs. Tas būs viss. Ribēgas. <clears throat> Paldies, priekšēdētāji. Vispirms gribu paust nožēlu par Soho kunga piedzīvotajiem zaudējumiem, bet es gribētu precizēt sekojošo. 2000. gadā firma tika nodibināta, un kopš šī laika Rumānijā ir notikušas svarīgas reformas arī tieslietu sistēmā, un to komisija tikko arī atzina. Nesenajos progresa ziņojumos uh, tas arī ir apstiprināts, ka uh, Rumānija ir panākusi labu progresu un ir uz pareizā ceļa. Un vēl, uh, Rumānijas pārstāvniecība ir sniegusi atbildi. Atbilde ir iegūta no iestādēm un tā apliecina, ka nav pietiekamu pierādījumu. Ir izsmelti arī um, visas iespējas apstrīdēt lēmumu, bet iespēja bija arī vērsties cilvēktiesību tiesā par to, ka nav ievērota konvencijas vai tas tika darīts, un ja jā, kāda atbilde tika saņemta, pastāv tāda verificēšanas procedūra e, Rumānijā, bet to nevar saskaņā ar līgumiem uzsākt Eiropas, saskaņā ar Eiropas Savienības e, likumiem. Un, uh, es vēlreiz gribu apliecināt, ka jūtu līdz Sohokungam un es gribētu tomēr visus mūs aicināt nopietni attiekties pret institūcijām un to pilnvarām. Paldies! Tagad Mārtiņa kungs. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu, nevar šo faktu. Uh, izvērtēt šeit, bet mēs uzklausījām gan lūgumrakstu iesniedzēju, gan arī komisiju, un uh, diskusijās redzam, ka komisija atzīst, ka ir korupcija Rumānijā. Ir korupcija Rumānijā, bet nu, komisija neatbild uh, Soho kunga uh, lūgumam, un viņš saka, jā, mans ierobežotas ir ierobežotas, Rumānija neievēro manas tiesības, proti, eh, lai būtu godīgs process, eh, tā lai es varētu visus pierādījumus parādīt, ka esmu upuris eh, zādzībai vai, nu, katrā gadījumā, ka tiesības nav tikušas ievērotas. Un tad rodas šaurabas. Uh, Un tad, kad ir šaubas, tad šaubām vienmēr jābūt par labu upurim un proti Sohokungam. Es neesmu kompetents, lai apstiprinātu visus faktus vai visu to, ko aizstāvība piedāvā, bet tā ir komisijas loma un es atbalstu domu prasīt mm, specifisku izmeklējumu Sohokunga jautājumā, jo nevaram vienkārši globāli atbildēt par globālu problēmu korupciju Rumānijā, bet mums ir jāatbild uz individuālu uh, Soho kunga prasību. Un atbildot uz individuālu prasību, mēs varam uh, uh, Eiropas pilsoņus uh, viņiem parādīt uh, un dot drošību, ka ir tiesiska valsts, ka tiesības ir visiem visās vietās. Un es atbalstu šo mm, domu, ka lūgumraksts paliek atvērts, un ja nav iespējas uh, prasīt no Rumānijas jaunu procesu par atzītām tiesībām, bet nu vismaz ir jābūt jautājumam par to, kā Soho kungs strādā. Jā. Tagad Kāvras kungs. Name, Mans vārds to ir grūti izrunāt. Man draugi saka Terijs. Jā, nu komisija gribētu teikt, ka redzēju, ka Martēna kungs un mani e, draugi Italgais un Bilbao kundze jau um, uzsver to. Es domāju, ka nav pietiekami vienkārši teikt, nu, būtībā uh, vispārēji situācija ir labāka. Tas ir Eiropas pilsons, kas ir ieradies šeit, un šie fakti ir uh, notikuši. Uh, vai vakar vai 2000. gadā, tā ir netaisnība. Un es domāju, ka varbūt uh, komisijai ir, nu, teiksim, tāds uzskats, ka uh, komisija nevar veikt izmeklēšanu, bet komisija var prasīt, lai Rumānijas uh, valdība pieprasītu konkrētu šī gadījuma izmeklējumu, lai uh, valdība atbildētu uh, uz uh, šo jautājumu un izskaidrotu. Jautājumam jāpaliek atvērtam un uh, jāsaņem visas atbildes, jo Soho kungs ir ļoti skaidri, ļoti garus un liels arguments šeit izteicis. Un jāra, jāredz, ko kas, kas, kāda ir atbilda uh, no Rumānijas valdības par šo. Jāprasa komisija precīzi pilsoņu labā, jo šis ir lūgumrakstu, uh, šī ir lūgumrakstu komiteja, uh, kas strādā visu pilsoņu labā. Paldies! Thank you very... Paldies jums! Mums atkal pietrūkst laika. Vairāki deputāti vēl gribēja izteikties, bet tas, diemžēl, nebūs iespējams. Tātad tagad došu vārdu atkal Uh, lūgumu raksta uh, iesniedzēju pārstāvim. Lūdzu. Realmente. Paldies. Es nesaprotu to, kā komisija, kurai, teo, teo, kurai teorētiski vajadzētu aizstāvēt līgumus, var uzturēt valstu aizstāvības politiku, lai gan tās pienākums ir sekot līgumus eh, E, gumiem un pilsoņu tiesību aizstāvībai. Manuprāt, komisija šajā gadījumā neievēro 20. un 24. 47. E, pantu, kas ir līguma ievērošana. Šajā gadījumā būtu attiecīgi, ja komisija vērstos lai uzskatītu, ka komisijas ģenerālis pārstāvis sagatavot ziņojumu par iespēju skatīt šo jautājumu eh, kā 20. un 47. panta pārkāpumus, kas šķiet vienīgais eh, veids Eiropas justīcijas tiesā, kā panākt taisnīgumu šajos apstākļos. Un visbeidzot, eh, godājamie klātesošie esmu nobažījies pār situāciju, kas var attiekties uz Rumāniju, jo ja mums kaut kas uh, tiek pierādīts, tad dokumenti vienkārši mēdz pazust, un tas ir neatkarīgi no izmeklēšanas. To es gribēju teikt. Paldies. Kolīgs, is... Vadātie kolēģi, jautājums ir sarežģīts, delikāts. Gribētu Lūdzu, vai jūs mani dzirdat? Uh, šis ir ļoti svari, tāds sarežģīts un delikāts jautājums, un mēs tiešām varam iejusties Soho kunga ciešanās. Mans priekšlikums ir uzticēt sekretariātam uzdevumu konsultēties ar juridisko dienestu Eiropas parlamentā, lai varētu atrast risinājumu, ko darīt tālāk. Un, protams, eh, paturēt šo lūgumu rakstu starp aktuālajiem, varbūt varētu ģenerāladvokātu iesaistīt, bet Es vēl negribu steigties notikumiem pa priekšu, nezinu, kādas būs, kāda būs konsultācija rezultāti ar juridisko dienestu. Tāpat mēs varam uzrakstīt vēstuli pastāvīgai past pārstāvniecībai un lūgt atzinumu par vērtējumu šajā konkrētajā gadījumā, par to, kas ir noticis uh, varbūt es lieku jums pat daļai vilties, bet uh, tās ir manas iespējas, tās ir mūsu iespējas pašlaik. Uh, paldies jums, bet šim jautājumam tagad mēs vairs nevaram uh, veltīt laiku. Novēlu jums laimīgi atgriezties Spānijā un nododiet lūdzu Ernesto Soho kungam mūsu vislabākos novēlējumus. Paldies! Nākamais 12. punkts darba kārtībā. Runa ir par atzinumu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu Right to Water. Margaret, es domāju, ka tu man piekritīsi, diskusija nav nepieciešama. Vienīgais, ko gribēju pateikt, uh, grozījumu iesniegšanas termiņš ir 17. aprīlis, tas ir rītdien, pulksten 12. Balsojums komitejā būs 5. maijā. Un es domāju, ka atzinums būs ļoti labs, Aukenas kundze. Gribu jau notiks tikšanās ar ēnu referentiem un gribu teikt paldies Nagī kungam. Viņš man atsūtīja vēstuli, kas man ļoti iepriecināja vakar vai šodien es to saņēmu. Tā ļoti konstruktīva vēstule. Es priecājos saņemt grozījumus un nākamajā nedēļā ir iecerēta ēnu referentu sanāksme, bet citādi jums ir pilnīgi taisnība. Un runājot par ECE uh, nākošo, es dodu vārdu manam kolēģim. Ļoti labi. Nākamais. Nu, gribu tikai teikt, ka mūsu kolēģis eh, Načī nav klāt, jo ir slims, un viņš labprāt būtu bijis klāt. Ok. Ļoti labi. Es domāju, ka sadarbība par šo atzinumu noritēs raiti. Tagad par pilsoņu iniciatīvu. Es ceru, ka es varēšu izrunāt pareizi vārdu. 23. aprīlis ir um, iesniegšanas termiņš, 23. jūnijā ir balsojums komitejā un vēlāk septembrī balss skatīšana uh, plenārsēdē. Es domāju, ka šeit mums arī nekas nav piebilstams. Un vēl. Uh, tiekamies pulksten trijos, tagad sanāksme tiek pārtraukta.